Jūs to norādījāt. Darīsim to tūlīt pat. Tālāk. Esmu saņēmis no Eiropas Tautas partijas, ALDE grupas, GOE grupas, viņu attiecīgos sarakstus ar kandidātiem eh, konkrētās parlamenta komitejās un delegācijās. Šie kandidatūra saraksti tiks pievienoti šīs sanāksmes protokolam, un ja nebūs nekādu iebildumu līdz brīdim, kad tiks apstiprināts protokols, tad šīs kandidatūras tiks uzskatīts par apstiprinātām. Tāpat arī tiks tie, parakstīšu tiesību.